Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim balsošanu. Balsošanas saraksti ir jūsu mapītēs, jūs, uz jūsu galda. Tātad pa politiskām grupām viss sadalīts. Sāksim ar izmēģinājumu balsojumu, tad testa balsojums. Lūdzu, paņemiet savus balsošanas kartītes, ielieciet balsošanas ierīcē. un uzdošu jums balsošanai vieglu jautājumu. Vai jums patīk balsot eh, pirmdienā četros pa dienu? Free vote. Okay. Okay. Uh, I close the vote. Beidzam balsot. Jā, rezultāts nav pārāk viennozīmīgs. Daži no jums ir izņēmuši kartīti no ierīces un nevēlējās balsot vispār. 32 kolēģi balsoja. Vienkārši neticams skaitlis. Kaut kas tāds nekad agrāk nav bijis. ķeramies klāt pie mūsu kolēģa Gjurka kunga ziņojuma par gāzu un gāzes uzlabošanu. 56. par. Vēlreiz mēģinām, dārgie kolēģi. Gjurka kunga ziņojums Eiropas Savienības stratēģijas ašķirinātāja gāze un gāzes glabāšanai. Es vēlētos sākt balsošanu. Godātie kolēģi!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 Pārbaudām afet otro grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. NV3, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Inta 1, divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret pret, atturas, noraidīts. 62. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 63. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, noraidīts 66. par, pret, atturas, noraidīts 67. par, pret, atturas, noraidīts 68. par, pret, atturas, noraidīts 69. par, pret, atturas, noraidīts 70. par, pret, atturas, pieņemts 71. par, pret, atturas, pieņemts 72 par, pret, atturas, noraidīts 73 par, pret, pārbaudām 73 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 75. par pret, atturas, noraidīts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, noraidīts pret, atturas noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts. NV4 pirmā daļa, kurš par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. NV5 par pret atturas noraidīts.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 Transporta komitejas grozījums numur 5. Noraidīts. Beidzam balsot. Tomēr pieņemts. Bija svarīgi tāpēc pārbaudīt to. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 96. par, pret, pārbaudam. 96. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. par, pret, atturas, noraidīts. 98. par, pret,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 115 par, pret, atturas, pieņemts. 94 par, pret, atturas, noraidīts. NV20 par, pret, atturas, pieņemts. TRAN 27 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturas, pieņemts. 121. par. Viss pareizi. 121. par. Pret. Atturas. Pārbaudam. 121. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 32 par, pret, atturas. Nav skaidrs vēlreiz. Tran 32 par, pret, atturas, pieņemts. Simt divdesmit seši. Divi grozījumi kopā, identiskie, 126 un 127. 126, 127 par, pret, atturas, noraidīts. 128 par, pret, atturas, noraidīts. 129 par, pret, atturas, noraidīts. 130 par, pret, atturas, pieņemts. 131 par, pret, atturas, pārbaudām, 131. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 135 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 137 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 138 par pret, atturas, noraidīts. 139 kopā ar 140 par, pret, atturas, noraidīts. 141 par, pret, atturas, noraidīts. 142 par, pret, atturas, pieņemts. 143 par, pret, atturas, pieņemts. 144 par, pret, atturas, noraidīts. 145 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 8 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 9 par, pret, atturas, pieņemts. 255 par, pret, atturas, pieņemts. 161 par, pret atturas noraidīts. 162 par pret pārbaudam. 162. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. par. Pret. Vēlreiz. 163. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 164 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 165 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 166 par. Pret atturas noraidīts. 167 par, pret, atturas noraidīts. 168 par, pret, atturas noraidīts. 169 par, pret, atturas pieņemts. 170 par, pret, atturas pieņemts. Inta 18 divās daļās, pirmā daļa, kurš par? pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 10 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, atturas pieņemts. 189 par, pret, atturas noraidīts. 190 kurš par, pret, atturas noraidīts. Tie bija kopā divi. 190 un 191. Tie bija identiski. Un noraidījām. 192 par, pret, atturas, noraidīts, 193 par, pret, atturas, Pārbaudīt, labi, pārbaudām. 193. Balsojam par 193. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. par. Nē, 197. 197. Kurš par? Pret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 atturas, noraidīts. 203. par, pret, atturas, pieņemts. 205. par, pret, atturas, noraidīts. 206. par, pret, atturas, noraidīts. 207. par, pret, atturas, noraidīts. 208. par, pret, atturas, noraidīts, 209. par, pret, atturas, noraidīts, 210. par, pret, atturas, noraidīts, 211. par, pret, atturas, noraidīts, 212 par, pret, atturas, noraidīts, pieņemts, 213 par, pret, atturas pieņemts, 215 par, pret, pārbaudam 215. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Atvainojos, neredzēju. NV14 par, pret, atturas, noraidīts. NV19 par, pret, atturas, noraidīts. 216 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss 12 par, pret, atturas, pieņemts. 222 par, pret, atturas, noraidīts. 223 par, pret, atturas, noraidīts. 224 par, pret, atturas, noraidīts. 13 par, pret, atturas, pieņemts. Inta 5 par, pret, atturas, pieņemts. 230 par, pret, atturas, noraidīts. 231 par, pret, atturas, noraidīts. Inta 23 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 6 par, pret, atturas, pieņemts. Afet 11 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 14 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 14a par, pret, pārbaudām. 14a kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. 237. grozījums par, pret, atturas, pie, noraidīts. 238 par, pret, atturas, noraidīts. Tran 4 par, pret, atturas, pieņemts. 244 par, pret, a, nu, pārbaudām 244. Beidzam balsot. Noraidīts. Inta divi par, pret, atturas, nav skaidrs. Lūdzu, celiet rokstu, roku skaidrāk. Pārbaudām Inta divi. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. Intā 8 par, pret, atturas, pieņemts. Intā 14 par, pret, atturas, pieņemts. Intā 19 par, pret, atturas, pieņemts. Intā 20 par, pret, atturas, pieņemts. 241 par, pret, atturas, noraidīts. Inta 25 par pret atturas pieņemts. 242 par pret 242 pārbaudām. Pārbaudām 242. Beidzam balsot. Noraidīts. 245. par pret atturas, noraidīts, NV 18 par, pret, atturas, pārbaudām, pārbaudām NV 18. Beidzam balsot, noraidīts, INTA 9, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, pret, atturas, pieņemts. 243 par, pret, atturas, noraidīts. AFED 10 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 15 par, pret, atturas, pieņemts. NV 12 par, pret, pārbaudām. NV12. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 16 par, pret, atturas, pieņemts, NV17 par, pret, atturas, pieņemts, tran 30 par, pret, atturas, pieņemts, tran 10 par, pret, atturas pieņemts, tran 11 par, pret atturas pieņemts, tran 12 par, pret atturas pieņemts, tran 13 par, pret atturas pieņemts, 14 par, pret pārbaudām tran 14. Beidzam balsot. Noraidīts. Tram 15 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tram 16 par. Pret. Atturas. Šīs gan ir jāpārbauda. Droši vien tāpēc, ka jūs neceļat rokas. Trans 16 pārbaudam. Beidzam balsot. pieņemts. 258 par, pret, atturas, noraidīts. 259 par, pret, atturas, noraidīts. 260 par, pret, atturas, noraidīts. 261 par, pret, atturas, noraidīts. Trāns 6 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts, tran 7 par, pret, atturas, pieņemts, tran 8 par, pret, atturas, pieņemts, tran 21 par, pret, atturas, pieņemts, 264 par, pret, atturas, pieņemts, 265 par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 17 par, pret, atturas, pieņemts. 20. par, pret, atturas, pārbaudam 20. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 17a par, pret, Pārbaudām kompromisu 17a. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts 27 par, pret, atturas, pieņemts. 28 par, pret, atturas, pārbaudam 28 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 29. par, pret, atturas noraidīts. 30. par pret atturas noraidīts. 31. par pret atturas pārbaudam 31. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 32. par pret atturas noraidīts 33. par pret atturas noraidīts 34. par pret atturas noraidīts 35. par pret atturas noraidīts 36. par pret at, pārbaudām 36. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret. Atturam. Noraidīts. 38. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 39. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 40. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 41. par. Pret atturas, noraidīts, 42. par, pret, atturas, noraidīts, 43. par, pret, atturas, pieņemts, 44. par, pret, atturas, noraidīts, kompromiss 18 par, pārbaudīt 44. Labi, pārbaudām 44. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un es atsīju noraidīts. Jā. Tātad kompromiss 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 45 par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Balsojam par papildinājumu 18. kompromisam 45. grozījumu. Tātad pārbaudam 45. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, labi pārbaudam. 51. pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 19 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 55 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Piektais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais. Pārlecam uz devīto. Par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām uz 11. Tad no 9. uz 11. par, pret, apturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 14. 14. Atvainojos. Uz 16. pārējiem. 16. tātad par, pret, atturas, pārbaudām 16. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par, pret, atturas, pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Gala balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Paldies. To... Tagad pāriesim pie otrās balsošanas saraksta atzinumu priekšlikumus par Eiropas parlamenta un padomas regulu, lai nodrošinātu tiešsaistes satura pakalpojumu pārobežu pārnesamību iekšējā tirgū. Eh, Zoriņo kunga eh, ziņojums. Tas ir 13. Eh, kompromiss. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 109. par, pret pret atturas noraidīts. 110. par pret atturas noraidīts. 111. par pret pārbaudīsim 111. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Sorry. We're one, one, two in.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 atturas noraidīts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 126. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 131. par, pret, atturas noraidīts. 132. par, pret, 131. pārbaudām. Thank you. I check 131. I close the vote. Beidzam balsot. Tāpat kā iepriekš. 132. par, pret, atturas, noraidīts. 133. par, pret, atturas, noraidīts. 134. par, pret, atturas, noraidīts. 135. par, pret,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 145. par pret. Pārbaudīsim. 145. grozījumu. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. par pret atturas noraidīts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 151. par, pret, atturas, noraidīts. 22. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 1. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 2. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 3. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas pārbaudīsim. 36. 36. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 4. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 5. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 43. kompromiss par. Pret. Atturas. Noraidīts. 51. par. Pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. 53. par pret. Nu, jūs neceļat skaidri roku, pārbaudīsim 53. elektroniski, jo nevar saprast, kāds ir balsojums. Beidzam balsot. Nu jā, tas bija pieņemts. 54. par, pret, atturas noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. 5. par pret pārbaudīsim. 5. grozījums. Pārbaudīsim 5. grozījumu. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs, ka pieņēmts. 58. par, pret, atturas, noraidīts. 59. par, pret, atturas, noraidīts. 60. par, pret, atturas, noraidīts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 77. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 85. par, pret, pārbaudīsim. 85. elektroniski. I close the vote. Beidzam balsot. Norēdīts. 86. par, pret, atturas pieņemts. 87. par, pret, atturas noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 90. par, pret, atturas pieņemts. 12. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 93. par, pret, atturas pieņemts. 23. par, pret, atturas pieņemts. Un tagad elektroniskais balsojums par visu dokumentu. Tas ir pēdējais balsojums šodien. I close. Beidzam balsot. 48 pret 1. Apsveicu mūsu referentu. Kolīgs. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, tā bija mūsu balsošana. Itra komitejā. Un tagad pāriesim pie darba kārtības. Uh, Dārgie draugi, sāksim skatīt darba kārtību. Eiropas komisijas īstenošanas pilnvaru rūpīgi pārbauda. Viesabinēšanas pakalpojumu taisnīgi izmantošanu. Komisijas izklāsts par īstenošanas akta projektu. Tas ir ļoti svarīgs īstenošanas akts. Daļie kolēģi, dāmas un kungi. Who starts? Who starts? Mr. Viola starts. Viola starts, the Director General and then the Director. Uh, colleagues. Kolēģi. Ļoti svarīgs jautājums viesabunēšanas pakalpojumi. Dargie kolēģi, TSM regulas ietveros, kā jūs zināt, mūsu referents atrodas šeit mūsu vidū. Mēs to pieņēmām pagājuši gadu. Tātad viesabanošana tiks uh, atcelta un ieviesta sistēma Rome Like at Home, un tas sāksies 15. jūnijā nākamgad, un eh, komisijai tika lūgts eh, pieņemt noteikums par taisnīgas lietošanas politiku, eh, kuras var izmantot, kur var izmantot operātoru, lai novērstu ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu. 5. septembrī komisija publicēja uh, ieviešanas akta projektu, bet tā kā bija kritika arī no Eiropas parlamenta, komisija atsauca dažas dienas vēlāk šo projektu. Un komisija uh, nosūta šodien, sūta mums jaunu uh, projektu. Tātad to mēs saņēmām bez 15.3. un tagad mēs uzklausīsim prezentāciju uh, un 15 minūtes pirms sēdes sākuma mēs šo dokumentu saņēmām, bet tagad mums ir paredzēts 45 minūtes uh, šī jautājuma izskatīšanai, un es gribētu lūgt um, uh, Roberto Violas kungu, kurš ir DG Connect uh, ģenerāldirektors, uh, izteikties. Uh, jūs esat šeit, ā, jūs esat šeit, sveicu jūs! Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, ļaujiet man uh, atgādināt, kas ir uh, jāizdara, lai uh, pieņemtu šo īstenošanas tiesību aktu. Tas projekts, ko šodien nosūtījām parlamentam un padomēji, Eh, tur ir jāsaņem regulātoru, BEREK atzinums, un BEREK ir jāiesniedz eh, līdz 15. oktobrim šis atziņums, un tad tas eh, tiek nosūtīts skatīšanai dalību valstīs, kas balsos 23. novembrī. Komisijai ir jāapstiprina īstenošanas akta galīgā versija līdz 15. decembrim. Tātad to gribēju pateikt, lai pateiktu, ka mums vēl ir eh, vairākas nedēļas laika, tātad būs pietiekami daudz laika, lai uh, diskutētu institūciju starpā arī ar BEREK, lai uh, visu apspriestu. Un arī digitālajā asamblējā Bratislavā būs darba seminārs ar iesaistītajām pusēm par šo te īstenošanas aktu. Šis īstenošanas akts tiek skatīts paralēli uh, ar uh, regulu par vairumtiesniecību, kuru šī komiteja skata uh, parlamentā, tas ir koplēma procedūrā, un uh, to ir paredzēts pieņemt līdz gada beigām. Tas tiek paredzēts, lai operatoriem būtu sešu mēnešu sagatavošanās periods, lai ieviestu šo Rome Like at Home sistēmu jūnijā nākamgad. Kā jau priekšādātais teica, mēs esam pārskatījuši šo īstenošanas akta projektu, eh, sekojot tam, ko um, iesaistītās puses un parlamenta deputāti eh, teica, kā kritiku pauda, un šis jaunais īstenošanas akts ir veidots tā, lai tas eh, būtu tāds tiešāks, skaidrāks attiecībā uz šo principu Rome like at home. Tas ļaus pilsoņiem ceļojot ārpus savas dzīves vietas, izmantot šo sistēmu. Tas ir noteikts regulā. Mēs esam izveidojuši tādu noteikumu, kas ir ļoti vienkāršs. Viņiem nebūs jāsatrauc šīs noteikums, šī sistēma būs uzreiz aktivizēta. Mēs esam ļāvuši operatoriem veikt individuāls pārbaudes, uh, Atsevišķos gadījumos, eh, piemēram, eh, simkartes, kurām nav nekādas aktivitātes, eh, vai arī nenozīmīga aktivitāte rezidents valstī. Un uh, arī, ja, piemēram, cilvēkam ir ļoti daudz simkartes un mēs ļāvām operatoriem pārbaudīt eh, arī gadījumus, ja, piemēram, simkartes tiek pārdotas citās dalībvalstīs eh, komerc nolūkos, kas, protams, nav šīs regulas mērķis. Šī sistēma ir ļoti vienkārša pārējiem mm, iedzīvotājiem, viņiem nekas nebūs jādara, viņiem tiks aktivizēta šī Roam Like at Home sistēma, un eh, tas ir ļoti līdzīga tai sistēmai, ko nesen skatīja šī komiteja sistēmu strikti kontrolēs nacionālais regulators, eh, kam būs eh, jāuzrauga un jāpārskat noteikumi, un kam būs arī eh, galīgās lēmētiesības gadījumos, kad būs šie te ekstrēmie apstākļi, piemēram, kad tiek organizēta simkāršu pārdošana, un operators tad varēs bloķēt šīs simkartes. Uh, Un tas ir tas īsumā, kas ir šīs sistēmas būtība. Īstenošanas tiesību aktā ir un arī par šo te ilgspējības daļu. Es nezinu, vai mums ir laiks par to tagad parunāt, to mans kolēģis varētu izstāstīt. Paldies, ģenerāldirektora kungs, tas ir ļoti svarīgs signāls mūsu uh, Eiropas Savienībai, uh, tas, ka jūs esat ieradies, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies, ka esat ieradies. Uh, Vai tagad eh, Vēlenkungs varētu ļoti īsi mums pastāstīt, jo ir ļoti garš runātais sāraksts jau, un varbūt eh, beigās būtu labāk atbildēt uz visiem jautājumiem, un tagad pavisam īsi izteikties, jo daudz no mūsu kolēģiem ļoti labi pārzina, kāds ir šis priekšlikums, jo mēs to esam jau izpētījuši. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētājiem, cienījamie deputāti. Uh, visu, ko varu papildināt Vielas kungu teiktajam, uh, ir, ka pavisam īsti varētu atsaukties uz citu pilāru īstenošanas pasākumos, kas mums ir jāpieņem līdz 15. decembrim. Es runāju par metodoloģiju, lai risinātu tās augtās ilgspējības atkāpes, ko var piemērot ļoti ārkārtējos īpašos gadījumos, ja, operators piemērojot Roam at Home piedzīvotu tik lielus zaudējumus, ka viņa iekšzemes um, likmes tiktu apdraudētas. Mēs esam jau bieži par to runājuši, par pieaugošajām uh, cenām mm, mājas valstī. Mm, tas viens no īstenošanas pasākuma, kas publicēta projektā, kas ir pieejams arī jums. Mēs runājam par pirmo slieksni, 5% zaudējumiem, kas ir relatīvi vispārējiem operatora ieņēmumiem. Tas ir pamatojums tuvākai, padziļinātākai izpētēji, un otrkārt šī atkāpe to var liekt, ja ir kādas izmaiņas tirgus konkurencē, uh, iesaistās kādas lielākas grupas, vai ja ir citi uh, indikātori, kas um, norāda uz problēmām iekšējā tirku. Paldies, direktor kungs! Ja varētu vērsties pie referentiem no politiskajām grupām, lai aicināšu jūs runāt ne ilgāk kā pusotru minūti, jo mums, diemžēl, nav pietiekam daudz laika ārkārtīgi garām diskusijām. Lūdzu, uzdodiet pavisam īsus jautājumus. Te, kas tie vēras kundze. Paldies priekšsēdētāji un liels paldies Violas kungam un Vēlena kungam. Paldies, ka šodien ieradāties pēc pirmā neveiksmīgā mēģinājuma. Tas bija neveiksmīgs ne tādēļ, ka tas nespēja sasniegt mērķus, bet gan tādēļ, ka tas radīja lielu apmulsumu. Un tad šīs mm, pagājušas 90 dienas mums ir pieejams komisijas priešlikums, kas, manuprāt, atrisina visas sākotnējās uh, problēmas, gan mm, garantijas Roma laika at home izmantošanai. Un, manuprāt, viena lieta, ko ir grūtāk saprast, saistās ar uzraudzības aspektu uh, attiecībā šo saprātīgas izmantošanas klauzulu, reasonable use klauzulu. Es gribētu tikai norādīt, ka mums ir pēc iespējas jāņem vērā iespēja m, mm, izveidot kādu mehānismu, kas ļautu novērot un konstatēt ļaunprātīgu uzvedību dažādos scenārijos, un, ja tas tiek novērots operatoru starpā, tad šo informāciju varētu nodot tālāk, un lietotāji tad varētu reaģēt pirms vēl uh, tiek piemērotas sankcijas un soda mēri. Manuprāt, ir jāparedz iespēja nodrošināt uh, to, ka nu, no sākuma tiek konstatēts, vai tiešām operatori ir vainīgi, uh, pirms vēl uh, tātad tiek piemēram kāda soda pasākumi. Visā citādi, man liekas, šis ir ļoti labs priekšlikums, ļoti, labi, sa ļoti saprātīgs vismaz tik daudz, cik man ir bijis iespēja ar to iepazīties. Un tagad ETP grupas vārdā, es iecos un SNT grupas vārdā tājas kundze. Paldies! Es piekrītu um, atbalstam, kas tika pausts šai pieejai. Manuprāt, tiek apvienot visi svarīgākie punkti. Uh, mūsu likumdevēja apņemšanās tikt vaļā no viesundēšanas maksām tiek respektēta, bet tajā pašā laikā tiek respektēta taisnīgas izmantošanas pieeja. Galvenās bažas, kas a, man vēl joprojām pastāv un kuras gribētu norādīt, un es tiešām atgād, atgādināšu, ka es ļoti augstu vērtēju jauno pieeju, tomēr ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Pjaulas kungs jau noteikti teica, ka mums nevajadzētu uzlikt nekādus pienākumus lietotājiem, tomēr iekļūst skaidrs, ka uh, noteikti tiek griezti cilvēkiem, kas dzīvo vienā valstī, bet ceļā uz citām. Ja kļūst skaidrs, ka ir kādas aizdomas par, tad kādas procedūras tiktu izmantotas, lai uh, bloķētu ļaunprātīgu izmantošanu un kā var, varētu noteikt uh, nošķīrumu starp uh, godīgiem lietotājiem. Un ir skaidrs, ka uh, valsts iestādēm ir jābūt iespējai reaģēt, bet operators nevajadzētu sodīt par lietām, kas nav viņu vaina. Tas, protams, ir ļoti svarīgs pilārs. Mēs arī saprotam ekonomiskos iemeslus, kādēļ tiek ieviesti griesti. Uh, Tomēr, manuprāt, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, izvērtējot to, kas jādara operatoriem un kā mēs varētu nodrošināt to, ka, lai operatori spētu gūt arī peļņu, īstenojot arī tātad, uh, jauno pieeju. Paldies! EKR ārdā Tošanovskī kungs. Paldies! Arī es a, uh, augsti vērtēju to, ka mums ir iespēja noturēt plašas diskusijas par uh, viesubanēšanas priešlikumu. Uh, manuprāt, um, terminoloģija, daži aspekti, par kur runāja arī manas kolēģis, bet gribēju norādīt, ka te ir atsevišķi termini, kas nav īsti skaidri. Mums to vajadzētu precizēt, piemēram, ar BEREK. Ja mēs runājam par ilgiem neaktivitātes periodiem, par to, ka tiks veiktas zināmas pārbaudas, manuprāt, no teksta nav īsti skaidrs, kā tas notiks. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, balstīties uz diskusijām BEREK un arī individuāliem regulātoriem. Es domāju, ka šo formulējumu mēs varētu vienkāršot. Uh, Mums nav bijis pietiekami daudz laika, lai detalizēti ar priekšlikumu iepazītos, bet pirmajā uzmetienā tas šķiet diezgan sarežģīts. Un šķiet, ka arī uzraudzība un kontrola kļūtu daudz sarežģītākas. Es tiešām ceru, ka šis ir tikai pašu, pats diskusijas sākums, lai gan ir skaidrs, ka līdz gada beigām daudz laika mums nav palicis. Paldies, un tagad Kalasas kundze Alde grupas vārdām. Paldies! Mūsu grupa tiešām augstu vērtē pārstrādāto priekšlikumu. Laiks ir ļoti ierobežots, tad uzdošu tikai divus jautājumus par īstenošanas aktu apsērumu punktos. Tātad šis piepras, pierādījuma pieprasījums uzturēšanas dalību valstī, ja ir kādi ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, tad tas tiek ierobežots tikai ar ļaunprātīgu lietošanu, bet tas tālāk netiek specificēts pantā. Uh, Un tad gribēju jautāt, vai jā, tiešām šāds ierobežojums pastāv. Tas ir ļoti svarīgi, piemēram, priekšapmaksas karšu gadījumā. Un, manuprāt, pašreiz regulējumu vajadzētu saglabāt, lai tas nekļūtu apgrūtinošāks. Un tālāk runājot par privātumu. Var tikt piemēroti proporcionāli kontrolas mehānismi, lai uh, novērstu viesugunēšanas ļaunprātīgu izmantošanu, bet eh, netiek um, te runāts par konkrētu dienu limitu. Manuprāt, tas ir ļoti labi, ka šis limits ir svītrots, bet tāpat arī nav noteikts nekāds uh, limits tam, cik ilgi operētājs var saglabāt patērētāju datus. Vai komisija varētu sīkāk par to pastāstīt? Paldies! Paldies, Kalas kundzei! Un tagad Rēmona kungs uh, zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Šis te e, risinājums, šis priekšlikums man ir pieņemams, ar to var strādāt, bet man nav īsti skaidrs, e, nav vairs noteikts e, šis dienu skaits, nav tas atstāts vairs uh, tirgus ziņā. Ar kādu pamatu tagad uh, tiek pieņemts, ka uh, tagad izveidosies tāds risinājums, ka būs viesabonēšana zem 90 dienām. Kāpēc komisija ir pārliecināta, ka tagad tas viss tāpats noregulēsies, vai tur ir pētījumi kaut kādi. Tas ir pirmais, kas man interesē. Un ja tiešām uh, būtu eh, tāda asa konkurence starp operatoriem par šo taisnīgo lietošanu, kā jūs nodrošināsiet, ka eh, mazie operatori, kas darbojas tikai vienā vai divās valstīs, saglabās savu konkurētspēju un varēs cīnīties pret šiem lielajiem operatoriem? Vai tur arī ir kaut kādi eh, pētījumi un tam līdzīgi? Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Baralī kungs EFTD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar priekšlikumu iepazinos tikai pirms stundas, bet jau ir skaidri trīs jautājumi līgums starp operatoru un lietotāju. Tas nevar būt saistoši tikai un vienīgi lietotājiem. Un kā komisija izma, izvairīsies mm, no tā, ka operatori tagad neveiks kādas riskantas darījums lietot, uz lietotāja rēķina. Viņiem ir iespēja vērsties pie nacionālā regulātora, kas noteiks iesabināšanas maksu. Otrs jautājums par pārbaudēm, lai novērstu ļaunprātīgu lietošanu. Kā jūs plānojat tātad novērst to, ka a, operators ir um, galvenais šo lēmumu pieņemšanā. Un, uh, manuprāt, uh, būs diezgan sarežģīti šo priekšlikumu īstenot paredzētajā laikā. Un tagad Kapava kundze INF vārdā. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji! Šis priekšlikums, kas mums ir pieejams, tas man ļoti priecē, es to arī ļoti pozitīvi vērtēju pēc uh, diskusijām ar Ettingeru kungu 13. septembrī. Uh, kur no komisijas bija ļoti atšķirīgs priekšlikums, proti bija šis ierobežams uz 90 dienām. Es domāju, ka esam tagad panākuši būtisku progresu, un man ir prieks, ka komisija tik ātri reaģēja, proti šīs 90 dienas vairs nav paredzētas, un tas ir par labu klientiem, klienti tagad ir priekšplānā. Un tagad tika īstenots tas, ko mēs solījām jau pirms gada, ka nebūs vairs iesabanēšanas. Uh, Un pēc sarunas ar Oettingeru kungu arī um, izkristalizējās, ka ir jādomā, kas būs atbildīgs par ļaunprātīgu izmantošanu. Un tagad Bērēk atzinums ir gaidāms 15. oktobrī. Tas būs ļoti būtisks, manuprāt, jo nacionālie regulātori uh, saskarsies ar lielu um, apjomu uh, jaunu uzdevumu, lai eh, cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu. Jautājums ir, vai viņiem būs eh, pienācīgie resursi, un jautājums arī par to, kā rīkoties eh, telekomunikāciju uzņēmumiem, kad viņi konstatē ļaunprātīgu izmantošanu. Nu, katrā ziņā man ir prieks, ka vairs nav šīs 90 dienas, bet varbūt vēl jāprecizē, un uz to jūs varētu varbūt atbildēt, kā tiks sarēķinātas šīs uh, izmaksas, proti, ja cilvēki lietos dažādus tīklus, piemēram, cilvēkiem, kas strādā citā dalībvalstī, varbūt jau tagad jūs varat sniegt uz to atbildi. Madam. Paldies. Viki Fārda, Inko komitejas priekšsēdētāja, līdz referente par 54. noteikumu. Paldies! Paldies par iespēju izteikties. Es biju referente iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejā, strādājot pie šī faila, un tad eh, īpaši uzsvars bija uz aspektiem, kas skar patērētājs. Es pilnībā atbalstu šo Rome like at home jēdzienu, tomēr esmu nobežījusies, ka šis priekšlikums nav tik vienkāršs, cik tas varētu būt, un tas varētu radīt tikai vēl tālāku samulsumu jo īpaši pastāv risks, ka varētu notikt dažāda piemēra, atšķirīga piemērošana atšķirīgās dalību valstīs. Priekšlikumi, par ko runājam, tajos bija ļoti skaidrs, ka godīga lietošana, šis jēdziens ir paredzēts periodiskai ceļošanai. Un tas neparedzēja nekāda cita veida piekļuvu kā vien periodiskai ceļošanai. Uh, un tad izmantošu analoģiju. Mums nevajadzētu būt iespēja nopirkt Ryanair lidojumu un sagaidīt, ka British Airways pārvadās jūs pirmajā klasē par to pašu cenu. Tieši tādēļ arī vēlējamies nodrošināt, ka jūs nevarat doties pie tāda operatora, kuram ir visvājākā infrastruktūra, tad izmantot to un pārnest uz citu, izmantot to citu vietu. Un tad šī fair use, godīgas izmantošanas stratēģija um, te nostādīt pretstā ar uh, negodīgu, ļaunprātīgu izmantošanu. Mums ir jānodrošina tas, ka, uh, lai šādi nabadzīgāki lietotāji nesubsidizētu bagātākus lietotājus. Komisija jau to iezīmē, bet es gribētu precīzi saprast, kā īsti tas funkcionēs. Ir daži lietotāji, kas ceļo, piemēram, ja esat students, kas mēģinās pierādīt šo stabilo saikni, viņiem varētu būt diezgan sarežģīti to pierādīt. Esmu nobežījusies, ka lietas, ko mēs iekļaujam regulā, un tās ir pavisam specifiskas lietas, ko komisija jāņem vēlā, vērā, piemēram, par to, kādu ietekmes atstās uz investīcijas uh, stimuliem, uh, Mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kā komisija to ir ņēmusi vērā, sagatavojot šo īstenošanas aktu, citādāk man runa paši, ka neesat palikuši savu piešķirtās kompetences ietveros. Paldies! Un tagad aicināšu runātājs iekļauties vienas minūtes robežā, Robika kungs. Mihti. Paldies, priekšsādātājs. Gribētu apsveikt priekšsādātāju Junkeru ar to, ka viņš šo jauno variantu ierosināja, proti, eh, ka Patērētam ir jābūt skaidram tas, ka ja viņš mājās eh, noslēdz līgumu par kādu konkrētu tarifu, tad uh, viņš šo pašu tarifu varēs saņemt visā Eiropā. Punkts. Mēs to zinām arī, ka dalībvalstīs uh, ir ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas noteikumi. Katrā līgumā ir skaidri noteikts, kad uh, iestājas ļaunprātīga izmantošana arī vienā dalībvalstī, Un, protams, mums ir skaidrs, ka tirgus vēl pilnībā labi nedarbojas, jo e, ir cēnu atšķirības līdz pat desmit reizēm e, dažādās jomās, un tas nozīmē, ka ir problēmas tirgo. Mums ir jāraugās, lai turpmākajos trijos gados līdz 2019. gadam, kas ir mūsu mērķis, pat tiešām īstenotu Rome like at home, tā, lai tiešām izveidotos e, pilnvērtīgs vienotais tirgus. Kompolinātrī, kundze, lūdzu. Thank you. Paldies! Manuprāt, tas esam labs sākums darbam, lai garantētu uh, cenas, lai mēs varētu brīvi izmantot mobilos pakalpojumus. Uh, tomēr, uh, jābūt uzmanīgiem, ja mēs nosakam labu cenu, lai tas neradītu iespēju operatoram noteikti netaisnīgas cenas, manuprāt, ir diezgan briesmīgi, ka mēs sagatavojam tiesību aktus un kurā mums ir jāieraksta tāda lieta, ka daži operatori varētu tikt izslēgti no tirgus. Manuprāt, komisijai vajadzētu pārdomāt dažus no ierosinātajiem cipariem. Un šeit, piemēram, piektajā pantā ir minēts, ka, ja uh, uh, pircējiem tiek piemērota šie maksa, tad uh, izmaksas tad tiek ņemtas no vairumtirdzniecības ieņēmumiem. Un tad vēl viens jautājums. Vai tiešām ir nodrošināts tas, ka operators neizmanto šo kā vēl vienu iespēju, lai uh, piemērot tomēr viesabonēšanu, un kā varētu pārbaudīt to, vai netiek izmantots vairākas simkartes? Paldies, Nībleris Kunze! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties par to, ka komisija tik ātri reaģēja uz Eiropas uh, parlamenta izteik, izdarīto spiedienu un ka nāca klajā ar jaunu priekšlikumu. Un es domāju, ka tagadējais priekšlikums ir labs, tāds sakarīgs priekšlikums. Mēs esam eh, šādā situācijā, kad uh, viesabonēšana un brīva Eiropa mūs nodarbina jau uh, 15, 16 gadus, un šis politiskais solījums, kur devām mūsu pilsoņiem, proti, ka varēs viesabanēšanā justies kā mājās, ka tas mums ir eh, jāīsteno. Tas ir tāds klasisks gadījums, kur, manuprāt, tiešām ir jāformulē skaidrs, eh, skaidri noteikumi. Es esmu par to, ka mēs mēģinām atrast risinājumu, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, un es gribēju pārjautāt par to, ko jūs teicāt um, savā sākotnējā prezentācijā, proti, um, lai nebūtu tā, ka, ja ir aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu, lai nebūtu uzreiz uh, pakalpojumu pārtraukšana, ir jānodrošina, uh, lai situācija tiktu izmeklēta. Un, uh, proti, uh, lielākā daļa pilsoņu uh, varēs tiešām uh, izmantot šo iespēju uh, lietot mobilos pakalpojumus bez viezabanēšanas Eiropā. Paldies tagad, Blanko Lopes kungs, lūdzu, runātē tik pārtraukta. Parlamento... Paldies, priekšsādātāji. Parlamentā mēs vēlamies apstiprināt regulu par viesabanēšanas maksas atcelšanu šodienas jaunais priekšlikums, lai gan nav bijis laika ar to pienācīgi iepazīties, izskatās labi, bet eh, es gribētu saprast, eh, kādas eh, tātad būs šīs attiecības starp pilsoņiem un mobilajiem operatoriem, tā lai šīs attiecības nekļūst par karu. Uh, Jo, diemžēl, jākonstatē, ka šī uh, papildu maksa bieži vien ir um, nacionālā regulātora un operātoru rokās. Un tāpat arī paliek atvērts jautājums par uh, vairumtirdzniecības viesabunēšanas maksām. Mums jānodrošina tas, lai tās netiktu piemērotas um, lietotājiem. Protams, ir rūpīgi vēl jāizskata visas detaļas. Nikas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu norādīt, ka es atzinīgi vērtēju šo, vērtēju šo priekšlikumu jaunajam modelim, un, manuprāt, tas arī atbild uz daudziem jautājumiem, kas uh, saistās par uh, viesubanēšanas modeļa ilgtspējību. No vienas puses mēs vēlamies, lai pēc iespējas vairāk cilvēku spētu izmantot šo iespēju šo roam like at home iespēju. Tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka operatoriem būs tiešām jāievēro noteikumi. Citādāk nonāksim situācijā, ka tiks piemērots papildmaksas, ko jūs norādījāt. Tādēļ gribēju jums jautāt, kā jūs plānojat īstenot šo modeli un kā jūs plānojat garantēt to, ka neviens um, nerīkosies tālāk, tālajošākā noteikšajā uh, regulā, lai no vienas puses eh, klienti varētu izmantot labos tarifus, un no otras puses operātāji rīkotos godīgi, un ja viņi tomēr nerīkotos godīgi, tad viņi tiktu sodīti. Paldies, Virkunenes kundze. Mr. Chairman. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai par šo jauno priekšlikumu. Manuprāt, Roma like at home ir ļoti svarīgs princips. Uh, bet tāpat laikā mums ir jāatceras, ka iedzīvotāji Eiropā eh, ļoti atšķirīgi izmanto dažādās dalībvalstīs šos pakalpojumus. Esmu no Somijas, un Somijas iedzīvotāji datus izmanto ļoti lielā apmērā, viņiem ir zemas cenas, un būs liels izaicinājums tagad eh, Somijas uh, operatoriem, ja nebūs nekādi e, ierobežojumi datu izmantošanai. Es zinu, ka ir bijušas plašas diskusijas par to, ko nozīmē taisnīga izmantošana attiecībā uz datiem, bet mums nav nekādi vidējo rādītāji. Ja lietotāji var izmantot tik daudz datu, cik vien vēlas, tas būs liels izaicinājums tiem operatoriem, e, kuru um, klienti ir pieraduši izmantot liels apjoms. Es, vai jūs plānojat ierosināt kāds limits? Paldies, Zariņo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs eh, solis eh, kopējā kompromisā, lai nodrošinātu to, ka Eiropas iedzīvotāji ir apmierināti. Un, lai to izdarītu, mums ir liela izaicinājuma priekšā saistībā ar nacionālo regulējumu, bet ir svarīgi sūtīt signālu, ka tas ir svarīgi arī ekonomikai. Un piemērojot pareizi šos principus, tam var būt tikai un vienīgi pozitīva ietekme gan tiem, kuri ceļo, gan tiem, kuri izmanto šos pakalpojumus mājās. Gan attiecībā uz izmaksām, gan arī uz kopējo ietekmi uz ekonomiku. Paldies! komisāra kungs arī skaņete jau drīz būs mūsu zālē, bet mums ir vēl kādas minūtes piecas, lai varētu atbildēt uz li lielāko daļu jautājumus pēc iespējas īsāk un pēc iespējas spēcīgāk. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas, ko es varu ierosināt, eh, nu, šiem e, jautājumiem visiem ir nepieciešama kārtīga atbilde. Es ierosinātu, ka mēs sekretariātam sniegsim pilnīgu rakstisku atbildi, bet šobrīd es jums varu sniegt tikai tādu īsu atbildi. Pirmie jautājumi, kas Tiljo kundze un, un Tojas kundze uzdeva par attiecībām starp regulātoru un pat, patērētāju operatoru. Un tas atbild arī uz uh, um, Nīblers kundze jautājumu. Parastam patērētājiem šeit nav nekas darāms. Viņiem viņš abonē šos pakalpojumus, līdz ar to Rome like a home tiek nodrošināts. Gadījumā, ja kaut kas dīvains notiek, pie, piemēram, ilgtermiņā prombūtne, cilvēks saņems SMS. Rome like at home turpinās. Un, ja tiek pārtraukta piekļuve, viņš var sūdzēties operatoram. Ja operators e, neatbild, jo viņam ir jāatbild, tad var vērsties pie regulātora, lai atrisinātu šo problēmu. E, jo pakalpojums e, pārtrauks netiek, bet būs brīdinājums, ka sistēma ir konstatējusi nepiemērotu lietojumu. Un, eh, protams, to nedrīkst izmantot kā uzņēmējdarbības modeli, tas ir aizliegts. Kā eh, tūks, simtiem un tūkstošiem simkaršu tiek pārdots ārvalstīs. Eh, ja tas tiek konstatēts, tas var, ap, to darbību var apturēt, bet tad nekavējoties jāinformē regulātors. Un tad regulātoram ir tiesības uz gala lēmumu. Individuāliem patērētājiem nav ne par ko jābaidās Ja tiek konstatēts, eh, ka eh, cilvēks rīkojas ārpus parastā uzvedības modeļa, tad saņem brīdinājumu SMS, bet pakalpojums paliek, paliek spēkā. Un eh, tad patērētājiem ir tiesības sūdzēties regulātoram. Tošanovska kungs jautāja par ilgo periodu. Mums, protams, ar Berek vēl jāapspriež, kā pieslīpēt šīs normas, parastajiem patērētājiem es domāju, ka šeit nav ko uztraukties, te vairāk par tādiem ekstrēmiem gadījumiem domāts. Kalas skundze jautāja par dokumentu pieprasīšanu. Nu, parastā veidā tā tam nevajadzētu būt. Parasti cilvēkiem šeit ar kredītkarti pilnībā pietiek. Dažās dalību valstīs e, tiek prasīts e, mobila abonementu. E, Protams, ka priekšapmaksas kārtas var iegādāties bez ir, ir, daudzam ierobežojumu, bet ja vēlas aktivizēt Rome like a home, tad viņam ir jāpierāda, ka ir vai pastāv kāda saikne ar konkrēto valsti. Un tas man eh, dod iespēju atbildēt arī uz Raivena kunga jautājumu, kas mainās 90 dienu piedāvājumu. Tieši tas, tas kas mainās, ja, piemēram, jūs esat Erasmus students, jūs vēlētos Rome Like at Home aktivizēt valstī, kur jūs nesat, un jums neparādās, kas esat Erasmus students Un regula nosaka, ka varat ar savu Erasmus karti vai kādu citu apliecinājumu doties, un tad Roma Like at Home eh, var tikt aktivizēts tajā valstī, kur jūs atrodaties Erasmus programmas laikā. Tad 90 dienas bija tāds nemaināms eh, princips, un šeit ir atšķirība. Tad, tad jums ir iespēja pierādīt, ka jums ir saikne ar konkrēto valsti, uh, jo atrodaties tur ilgu periodu, esat Erasmus students vai eh, kā savādāk, un tad var aktivizēt Rome like at home. Un atkal sistēma ir progresīva, kā mēs sakam. Attiecībā uz ietekmes novērtējumu. Tur mums, eh, protams, būs jāpārskata ietekmes eh, novērtējums, bet mēs nesagaidām lielas atšķirības, jo šādu gadījumu nav daudz un tas atbildot arī Fordas kundzei, mēs rūpīgi iepazīsimies ar ceļošanas eh, paradumiem. Bet esam pārliecināti, ka taisnīgas eh, lietošanas sistēma ir ekonomiski ilgspējīga. Borelli kungs eh, runāja par operatora tiesībām pašam lemt, to ierobežos sistēma kā tāda, regulators veiks stingru kontroli Kapels kundze. Tik tiešām mums būs nepieciešams ar Berek eh, detalizēti apspriest to, kā precizēt eh, formulējumus un sadarbību starp eh, operatoriem un patērētājiem. Un esmu pārliecināts, ka no Berek aģentūras nāks ļoti noderīgi ieteikumi. Nikas kungs jautāja vēl par ilgspējību. Paskatīsimies, e, un ar to es arī atbildu Kampols Natrī kundzei, paskatīsimies, kāda būs e, līdz likumdevēja lēmums par vairumtirdzniecības cenām, jo tas ir saistīts ar šo priekšlikumu. Es, es cenšos pēc iespējas ātrāk atbildēt Virkunens kundze. Tik tiešām e, Ziemeļvalstu specifika ir jāņem vērā, tas jādara Berek. varētu būt nepieciešama eh, izmantot atšķirīgu pieeju, jo jūs, jūs klienti ir pieraduši pie neierobežot eh, datu apjomu plāniem, un tas mums jāapspriež ar Berek, un varēsim vairāk pateikt pēc konsultācijām ar viņiem. Eh, attiecībā uz subsīdiju izmantošanu, ko Fords kundze jau teica, cerams, ka mēs spēsim izvairīties no šī riska. Uh, Šeit ir runa par attiecībām ar klientiem. Un te būs Bereka Berek e, viedoklis ļoti svarīgs. Kā Rubikungs jautāja arī, tad es domāju, ka atbilde ir, ka e, visos parastajos gadījumos Rome Like at Home būs pieejams. Es atvainojos tiem, kuriem nevarēja atbildēt. Priekšsēdētājs, paldies! Dargie kolēģi, esmu pārliecināts ka visas jūsas piezīmes un jautājumi ir ļoti svarīgi um, sabiedrības uh, viedokļu veidošanā. Viss ir pieejams tiešsaistē internetā. Tāpēc visi jautājumi ir uzklausīti. Es varētu pateikties ģenerāldirektoru kungam par to, ka viņš ir ieradies, un arī direktoru kungam. Un aicināšu atbildēt uz pārējiem jautājumiem rakstiskā veidā. Un mēs to pēc saņemšanas izsūtīsim deputātiem, un jūs saņemsiet atbildes arī uz detalizēt uzdotajiem jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo mūsu iedzīvotāji vēlas būt labi informēti. Diemžēl mums nav vairāk laika e, plašāk diskutēt par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka komisārs Kaņietes kungs ilgi gaida pie durvīm. Viņš jau ir e, pie mums, eh, durvju otrā pusē. Tāpēc mums vajadzētu nekavēties beigt diskusijas par šo punktu, un jūs saņemsiet atbildes no Eiropas komisijas. Un tad mēs varam pat apspriest eh, kaut vai rakstiskā veidā diskutēt, vai jūs piekrītat, nepiekrītat, tad atkal varat eh, kā jautājumu sūtīt vai papildus Eh, piebildi Eiropas komisijai. Tādu procedūru es ierosinu. Pēdējais jautājums. Kad mēs varētu sagaidīt šīs atbildes no jums, ģenerāldirektor kungs? Kā jūs sacīju, atbildes divu, trīs dienu laikā, es domāju, būs iespējams sniegt jums oficiāls atbildes. Un uh, Tad, teiksim, līdz nedēļas beigām. Jā. Labi, paldies. Paldies, ka bijāt klāt. Ļaujiet man arī sveikt mūsu vidū komisāru Migelu Arijas Kaņeti. Atvainojos, ka likām jums gaidīt, bet eh, viesabonēšana ir eh, ļoti svarīgs jautājums saistībā ar ITER, eh, ne ITRE, protams. Topic, Uh, uh, thank you. Paldies, kolēģi. Mēs nekavējoties ķeramies klāt nākamajam punktam, kurš ir ļoti svarīgs. Tas noteikti mūs ļoti interesē. Enerģetikas resursi nākotnē. Startautiska termoreaktora eksperimentālais reaktors kā jūs eh, noteikti labi zinat, septiņas struktūras finansēs šo projektu uh, Eiropas Savienībā, ASV, Dienvidkorejā, Krievija, Ķīna un Japāna. Tādēļ ir ļoti, ļoti svarīgi tas, lai mēs aprīlī saņemtu ziņojumu galvenais secinājumi šim ziņojumam būtu tie, ka mēs beidzot varētu ievirzīt projektu pareizajās sliedēs. Tas tagad ir ļoti svarīgi. Jauns rīcības plāns, finanšu aspekti. Līdz ar to no šī viedokļa visa informācija no komisāra kunga Migela Arias Kaņete, mūsu ITRE komitejas locekļiem ir ļoti svarīga. Mūsu diskusija notiek struktūrētā dialoga ietvaros, kāds mums ir ar Eiropas komisiju. Komisāra kungs, esat sveicināti Eiropas parlamentā. Tas varbūt ir tā neierasti šad un tad, jo šāds temats mums pirmo reizi ir uz galda. Tā kā būs ļoti interesanti ieklausīties jūs un uh, eh, esat sveicināti Eiropas parlamentā pēc brīvdienām. It's uh, a great pleasure. Eh. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man ir liels gods šodien dalīties ar jums manā viedoklī par ITER projektu, kas ir viens no lielākajiem šādiem projektiem pasaulē, kur ir iesaistīts sešas Eiropas valstis, kas pārstāv pusi uh, pasaules iedzīvotāju. Uh, energodrošība, klimata pārmaiņas, tās ir galvenās problēmas šobrīd, eh, un lai šos izaicinājumus risinātu šeit Eiropā un pieņemtu uh, ambiciozus lēmumus un uh, domātu par mūsu uh, energo vajadzībām nākotnē, tas ir viss, kas ir šajā projektē ietilpst. Eh, šajā projektā ir iesaistīta visa starptautiskā sabiedrība. Tas ir ļoti ambiciozs projekts, lai nodrošinātu tīru enerģiju visiem lietotājiem. ITER projekts ir viens no uh, eh, daudzsološākajiem, bet arī uh, izaicinošākajiem projektiem Tas būs ļoti būtisks eh, arī klimata pārmaiņu eh, apkarošanas ziņā. Un tāpēc šodien eh, gribētu dalīties savās pārdomās par šo projektu, kā risinājumu nākotnē un arī runāt par iespējām, ko šis projekts varētu dot nākotnē, darba vietu radīšanas ziņā un tā tālāk. Komisija visu laiku vēro, kā šis projekts attīstās, un mēs arī pārskatām uh, Uh, projektu attīstību. Šobrīd Eiropas Savienība importē vairāk kā pusi savas uh, enerģijas, galvenokārt naftas un gāzes uh, izteiksmē, un bieži vien no ļoti tāliem geogrāfiski tāliem reģioniem vai politiski nestabiliem reģioniem. Un līdz 2030. gadam Eiropas Savienība uh, varētu pat 70% apjomā importēt enerģiju no tās vajadzībām. Te pašā laikā Eiropas Savienībai ir eh, jāturpina cīnīties pret klimatu pārmaiņām, īpaši pēc pagājušā gada vienošanās Parīzē, kas eh, nesa sev līdzi jaunus pienākumus eh, oglekļa samazināšanā, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jātīsta ilgtspējīga energoresursu struktūra. Mums ir uh, jāparedz risinājumu, lai nodrošinātu drošu energoapgādi nākotnē. Un eh, šeit ir eh, dažādas priekšrocības. Tātad būs zemi izmeši un eh, arī būs spēkstacijas, kas nevarēs, kam nebūs tik liels risks um, kļūmēm un pārtraukt darbību, un eh, arī mēs vairs neradīsim radioaktīvos atkritumus. ITER ir ļoti būtiska loma eh, spēlējam, un šajā projektā ir jāinvestē, lai atbalstītu pētniecību un attīstību, un tikai tad varēsim pierādīt, ka kodola sintēze varētu būt kā uh, Uh, nākotnes uh, enerģijas resursus. Un šāds uh, unikāls projekts ir īstenojams tikai, ja nodrošinām pilnīgu sadarbību visu iesaistīto pušu starpā. Mūsu starptautiskā partneri arī ir ieinteresēti e, pētniecībā enerģijā, un tāpēc arī viņi iesaistās ITER projektā. Šobrīd nav neviena valsts, kas e, tāda apjoma un sarežģītības projektu varētu īstenot viena pati, kāds ir ITER projekts. Mums nav jāgaida gadu desmiti, lai redzētu ITER priekšrocības. Tas ir redzams jau tagad, investīcijas, darba vietas uh, uh, un tā tālāk, un to atzīst arī Eiropas komisija. ITER veicina industriālās uh, investīcijas jaunās progresīvās tehnoloģijās un civilajā inženērijā un rada arī papildus iespējas, jo īpaši MVU uh, Uh, un veicina izaugsmi. Eiropas uh, rūpniecība ir iesaistīta uh, izstrādājot tehnoloģiskos komponentus, Astoņu gadu periodā, kopš 2008. gada, tātad līdz 2015. gadam, Eiropas Savienības eh, nozars un pētniecības centri ir parakstījuši vairāk kā 750 līgumus un 150 pētniecības grantus, uh, kas ir saistīta ar IKTER aktivitātēm, un tas kopapjoms ir 3,6 miljārdi eiro. Vairāk kā 300 eh, Eiropas uzņēmu un 60 eh, pētniecības organizāciju vismaz 20 dažādās Eiropas Savienības dalības valstīs un Šveicē gūst labumu no šīm investīcijām. Labs šo priekšrocību piemērs ir eh, līgums, kas ir sniegts uh, kopu uzņēmumam, eh, ko ir saņēmuši eh, Eiropas uzņēmumi un arī iesaistoties eh, Dienvidkorejai. Tas ir lielākais līgums, ko sniedz ITER - 174 miljonu eiro. Vairāk kā miljons daļu, kas ir jāsavieno, šis konsorcijs spēlēs galveno lomu um, ITER projekta veiksmīgā īstenošanā. Tas nodos arī uh, to, ka šis projekts varēs sacensties ar eh, citiem uzņēmiem. Eh, turklāt tiek arī testētas ļoti svarīgas tehnoloģijas, un tāpēc ITER ir eh, radījis būtiskus progresu, piemēram, metroloģijas un robotikas jomā. Uh, un arī uh, atkrituma pārstādes jomā. Un tas ir veicinājis nodarbinātību uh, Eiropā, jo īpaši uh, būvniecības uh, un arī uh, projektu pārvaldības un pētniecības jomā. Uh, turklāt ir radušies arī, radušās arī daudz darba vietas uh, tādos sektoros kā um, uh, viesnīca sektors, piemēram, uh, Pēc tam, kad ITER komponenti tiks eh, uzbūvēti, eh, tie nesīs arī ieguldījumu Eiropas ekonomikā kopumā. ITER rezultāti būs arī kā tramplīns eh, tālākiem projektiem, un Eiropa būs vislabākā vieta, kur šos projektus īstenots. ITER piesaista arī uzmanību starptautiskās preses un citas preses uzmanību, un tiešām ITER ir saskāries ar projektu pārvaldības uh, problēmām, ir pieauguši izmaksas un ir dažādas eh, kavēšanās eh, kopš projekta sākuma, bet uh, tas ir normāli, jo projekts ir liels un sarežģīts. Kopš 2015. gada ITER puse ir centusies šo te projektu stabilizēt un arī risināt problēmas, kas ir saistītas ar kavēšanos un papildus izmaksām. Uh, Uh, mēs redzam, ka progress ir uh, acīm redzams, uh, tiek būvēts ēkas, jo īpaši tur, kur ir atbildīga Eiropas puse. Esmu pārliecināts, ka jūs arī redzat, kā tas viss progresē. Šobrīd tiek strādāts uz vietu, šajā projektu vietā, un uh, un arī pēc Eiropas iniciatīvas tiek definēti konkrēti mērķi, kas ir jāsasniedz noteiktā laikā. ITER organizācija regulāri informē ITER iesaistītās puses par to, kā varētu labāk uzraudzīt projektu progresu un kā varētu labāk rast risinājums problēmām. Es gribētu uzsvērt to, ka gal, gal, vairāk kā puse no mērķiem, kas ir plānot šim gadam, jau ir īstenoti un uh, atlikušie arī tiks pabeigti pienācīgajā laikā. Ietver organizācijas pārvaldības struktūras ir izveidojušas uh, uh, riska pārvaldības sistēmu, kas uh, labi darbojas. Uh, Turklāt ITER padome jūnijā ir vienojusies par uh, neatkarīgām um, izmeklēšanām pārskatiem, kas tiks sagatavoti regulāri, un tie bija arī svarīgi Eiropas un ASV uh, eh, priekšlikumi, kas tika pieņemti, par ko vienojās ITER uh, biedri. Un visbeidzot, um, būs arī Eiropas Savienības aģentūra, un uh, te tiks arī ieviesti um, noteikumi, lai novērstu riskus uh, tālākā darbībā. Runājot par ITER uh, projektu turpināšanu, 2015. gadā Tātad būs šī aģentūra Fusion for Energy un šis pārskatītais uh, darba grafiks un uh, izmaksu tāme dos uh, labu pamatu, lai pabeigtu darbu līdz 2025. gadam. Un tad tiks pabeigta būvniecība šajā First Plasma datumā. Uh, un tas nodrošina to, ka Eiropas Savienības ieguldījums ITER veidošanā atbildīs 6,6 miljārdu um, eiro apjomam līdz 2020. gadam. Protams, būvniecība mm, ilgs ilgāk nekā bija paredzēts līdz 2010. gadam, un tas nozīmē, ka būs arī vajadzīgi papildu resursi Eh, nākamajā daudzgadu finanšu schēmā pēc 2020. gada, bet šis pārskatītājs laika grafiks ir labs solis uz priekšu, jo tas dod labu pamatu tālākajiem eh, pārvaldības lēmumiem. Tas ir balstīts uz eh, visaptvarošu analīzi un sistemātiskām konsultācijām ar vietējām aģentūrām, jo īpaši Fusion for Energy ieguldījums bija ļoti būtisks šajā procesā. Pēc komisijas priekšlikuma uh, Eh, Fusion for Energy valde ir vienojusies, eh, ka tiks veikta neatkarīga eh, izmeklēšana attiecībā uz kapacitāti, ko Fusion for Energy varētu nodrošināt. Turklāt ITER organizācija šobrīd strādā kopā ar vietējām aģentūrām un ir tātad tiek sakots šiem te pārskatītajiem, tiek laika grafikam. Pēc Eiropas Savienības prasības eh, ITER organizācija tagad rūpīgi izvērtē iespējas, kā samazināt izmaksas, eh, nekavējot projektu īstenošanu. Šis detalizētais laika grafiks tiks prezentēts ITER padomē šā gada novembrī. Komisija aicinās padomi atbalstīt šo uh, jauno uh, līniju, uh, Um, un, and ensure a more clear and successful way forward for the project is being prepared. Teik, uh, sagatavot turpmākai ceļa projekta īstenošanai. Administratīva līmeņa sanāksme sicamāk notiks nākamā gada sākumā. Un nobeigumā gribētu teikt, ka ITER ir stūrakmens uh, tālākai attīstībai. Pēdējos īpaši divos gados esmu piedzīvojuši ļoti drastiskas izmaiņas, bet tas noteikti ir labs pamats a, projekta veiksmēji. Un e, jaunais ITER pamats ņem vērā ITER pušu intereses, ņem vērā to finanšu kapacitāti un iespēju laicīgi īstenot un uh, noslēgt darbu, lai izveidotu ITER un lai to darbinātu. Jo īpaši uh, ņemtas vērā tā lielākā ieguldīta Eiropas Savienības uh, prasības. Uh, no Eiropas Savienības mm, uh, viņa partneri sagaida, ka mēs turpināsim būt zinējspēks projekta īstenošanā uh, un arī zinējspēks uh, to reformu īstenošanā, kas projektam vēl projām nepieciešams. Tādēļ arī es aicinu jūs turpināt sniegt atbalstu reformētajiem projektam. Tas būs ļoti svarīgs jau uz tuvākajā laikā, lai mēs varētu pieņemt um, to un izmantot jauno pamatu. Paldies, komisāra kungs! paldies par jūsu runu. Ļoti svarīga. Un tagad varam sākt mūsu diskusiju. Kolēģi, aicināšu uh, jūs, tātad politisko grupu pārstāvjus, aicināšu izteikties ne ilgāk kā divi ar pus minūtes. Sāksim ar Rūbīga kungu, ETP grupas vārdā. Ja, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī komisāram par eh, šo te eh, runu. Mums eh, galvenais ir tas, lai šis starptautiskais līgums un šis starptautiskais pētniecības projekts uh, arī profesionāli tiktu īstenots starptautiskā mērogā. Tāpēc ir svarīgi, lai šis finanšu ietvars, tā kā par to ir panākt vienošanās starptautiskā mērodā, mērogā tiktu tā arī turpināts. Uh, Mēs eh, sarunas eh, starptautiskajā konsorcijā. Tātad, kā izskatās šīs eh, sarunas starptautiskajā konsorcijā, kad mēs runājam par laiku pēc 2020. gada? Vai būs kaut kādi samazinājumi vai piekāpšanās no starptautiskā konsorcija puses? Kā um, izskatīsies komisijas saruna pozīcija šajā sakarā? Otrakārt, jūs teicāt, ka 50% no eh, šā gada eh, mērķiem jau ir sasniegti. Mums parlamentā, manuprāt, būtu Uh, um, ļoti labi, ja mēs varētu saņemt uh, šo te projektu sarakstu, kas jau tagad ir īstenoti un kuri šie mērķi vēl ir sasniedzami, kurus ir paredzēts sasniegt šogad un kas ir plānots 2017. gadam, lai šo projektu Fusion for Energy varētu arī tam sakot tālāk līdzi. Un, protams, ka šis projekts uh, ir svarīgs ne tikai enerģijas ražošanai, bet arī eh, ļoti svarīgs fundamentālajā pētniecībā. Eh, tas būs ļoti nozīmīgs, un tāpēc eh, mums vajadzētu arī atbilstoši atbalstīt šo projektu. Paldies! Thank you, thank you. Paldies, kolēģi, par jūsu komentāru. Un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Līkā kungs. Lielas paldies! Priekšsēdētāji, paldies, komisāra Kaņieta. Jūs tiešām vienmēr ļoti atsaucīgi ierodaties mūsu sanāksmēm, informēt par jaunākajiem notikumiem. Un tas, ka šim Eiropas projektam tik pievērsta tik liela uzmanība, un tas noteikti pierāda to, cik svarīgs šis projekts ir. Tomēr gribēju mm, norādīt vēl joprojām ir bažas, mums ir nepieciešams atbilstošs finansējums, lai spētu projektu īstenot un lai tiktu nodrošināta paredzamība šajā jomā. Tajā pašā laikā es pilnībā piekrītu, ja Eiropa uzņemas šo vadošo lomu kādā jomā, tad, manuprāt, jūsu minētā joma ir viena no tādām. Mums ir jāpiešķirta nepieciešama uh, nepieciešamā uzmanība. Ne tikai veltotai uzmanību, bet arī piešķirot atbilstošu finansējumu. Mēs arī Eh, ceram, ka komisāra kungs varēs mums pievienoties mūsu komitejas nākamajā sanāksmē, lai varētu pastāstīt par to, kāda ir jaunākā notikuma attīstība enerģijas pakotnē. Es zinu, ka tiek sagatavoti četri svarīgi faili, un varbūt komisāra kungs varētu sniegt īsu a, eh, prezentāciju par galvenajiem m, mm, virzieniem a, eh, kuros dodamies, tad runājot par ilgspējīgu enerģiju, energoefektivitāti un ēku energoefektivitāti. Lielas paldies! Paldies! EKR grupas pārstāvis Tašanovska kungs. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Arī līdzīgi kā mani kolēģi gribēju pateikties komisāru kungam. Paldies, ka šodien ieradāties. Esmu tiešām pārliecināts, ka ITER kopā ar Galileo ir divi eh, vissvarīgākie tehniskie, tehnoloģiskie un izpētes projekti, ko finansē Eiropas Savienība. Neviena atsevišķa Eiropas Savienības dalībvalsts nebūtu uh, spējīga uh, to īstenot ne no finanšu viedokļa, ne cilvēku resursu viedokļa. Un ir svarīgi, ka ITER projektā ir iesaistīts ne tikai Eiropas Savienības valsts. Šis ir viens no svarīgākajiem izpētes projektiem. Pat pēc tam, kad tas tiks pabeigts 2020. gadā, es tiešām ceru, ka mums uh, izdosies projektu īstenot vēl pirms noteiktā termiņa, jo ir notiek pārāk daudz dažādas uh, svarīgas izpētes uh, aktivitātes un projekti, ne viss vēl ir panāks, ne viss vēl ir atrisināts. Tādēļ līdzīgi kā Rubiga kungs, es gribēju uh, aicināt jūs sniegt tādu pārskatu par izpētes riskiem, jo vienmēr ir skaidrs, ka vienmēr ir iesaistīta ar zināmi riski. Ja viss tiktu kontrolēts, tad jau nekāda izpēta netiktu veikta, tik sagatavot konkrēti produkti, bet e, šajā konkrētajā gadījumā mums jābūt skaidrība par to, kā rēģēs plazma, kādi būs izolācijas jautājumi, citi tehnoloģiski apsvērumi. Tādēļ līdzīgi kā mani kolēģi, es uzskatu, ka būtu ļoti jauki, ja mēs varētu saņemt tādu pilnīgi skaidru finanšu satvaru, cik daudz līdzekļu ir nepieciešama, lai nodrošinātu projekta veiksmi, lai mēs pēkšņi neskartos ar uh, kādiem negaidītiem pārst, pārsteigumiem. Es, protams, nevēlos liek kavēties pagātnē. Uh, manuprāt, uh, šī uh, kodola kodolsintēze ir ļoti svarīgs jautājums, un tas arī būs ārkārtīgi svarīgs jautājums nākotnē. Tieši tādēļ tas ir mūsu pienākums nodrošināt nepieciešamo ilgtermiņa finansējumu. Vēlreiz paldies, ka ierocāties. Paldies, un tagad Alda grupas pārstāve Punzēts kundze. Paldies. Uh, Pēc kungs piekrītu, ka kodolsintēzes projektu vajadzētu uh, vadīt Eiropas Savienībai. Tas ir viens no vissvarīgākajiem izpētes projektiem, mm, uh, bet palūkojoties laika grafikos, redzam, ka ja visi šie projekti tiks ja, īstenoti komerciālās izpētes, nu, mēs runājam par 2040. gadu, tad uh, gribēju aicināt jūs uh, sniegt savu novērtējumu kā komisāram par to, kas notiek vienā Eiropas Savienības dalību valstī, uh, Spānijā, kas ir kas sadarbojas ar uh, Portugālu un Ukrainu, lai saistībā ar atjaunīgiem energoresursiem. Paldies! Paldies! Maragāls kungs, zaļo grupas vārdām. nu pat tikko pievienojos sanāksmai. Es domāju, ka būtu īsti korekti tagad kaut ko uh, komentēt. Diemžēl ierados pārāk vēl, lai piedalītos diskusijā. Paldies, un tagad Ernstas kundze go grupas vārdā. Jā, liels paldies. Man liels prieks, ka varēju uzklausīt jūs teikto. Uh, Un tam visam ir sena vēsture. Jau 51. gadā tika izdarīti pirmie mēģinājumi, tagad ir 2016. gads, un man nav īsti skaidrs, un par to ir arī mans jautājums, e, kur tad mēs esam nonākuši. Jūs runājat, ka ir bijis labs ceļš, jūs runājāt par e, pārvaldības uzlabojumiem un dažādām citām lietām tehniski tur ir tāda diezgan liela problēma, cik es lasīju, piemēram, 100 miljoni grādi pēc Celsija ir jāpārvalda un uh, plazma ir jāpatur šajā apvalkā, tātad šādā augstā temperatūrā un tas rada milzīgas problēmas. Kāda tad tagad ir situācija? Mēs runājam par uh, laiku līdz 2050. gadam, un eh, ar to man ir pirmais iebildums jau eh, par šo laika faktoru, tātad kāda ir situācija, kur esam nonākuši un kāds ir laika faktors, un otrkārt, vai nebūtu saprātīgāk vairāk investēt atjaunojumās enerģijās, nevis šādā milzu projektā, par kuru nezinām, vai vispār saņemsim kaut kādu rezultātu. Uh, thank you very much. Paldies. Kapals kundze, NFR. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par jūsu izteikumiem. Jūs ļoti pareizi konstatējāt, ka ITRE gadījumā mums ir runa par vienu no lielākajiem pētniecības projektiem pasaulē. Uh, un kas ir ļoti svarīgi starptautiskai pētniecības tīklu veidošanai, FNE standarts, eh, kas ļoti eh, daudz iegūst no šī projekta, un tīpaši jau Eiropas rūpniecība kā tāda, bet arī daudz mazie vidēji uzņēmumi. Un šī fona ir eh, svarīgi atzīmēt, ka šī gada jūnijā tika apstiprināts jauns rīcības plāns, laika plāns, kas ir ļoti pozitīvs un ir labi indikātori, ka šis plāns arī var tikt īstenots. Uh, Ir svarīgi, lai jaunā vadība, kas nāca klajā pagājušā gada martā ar jaunu rīcības plānu, 15. gada novembrī tika apstiprināti starpos mērķi, un šobrīd mēs varam redzēt, ka četri no šiem mērķiem, starpmērķiem ir sasniegti. E, bet nevajadzētu aizmirst, ka ir vesela virkni problēmu e, bijušas pagātnē. Eh, pat 2014. gadā budžeta kontrolas komiteja eh, nevēlēs piešķirt finansējumu. Revizijas palātas eh, secinājumi ir bijuši pozitīvi. Kopš pēdējiem aplēsēm pieaugums izmaksās par 4 miljārdiem bijuši un laika grafiks par 5 gadiem pārcelts. Sākotnējais datums plazmu projektam bija 2025. gads, bet svarīgi, protams, ir virzījusi priekšu pamatpētniecība. Man ir divi jautājumi. Uh, Jūs jau zinat, ka ir arī citas tehnoloģijas, ne tikai dokumāti, eh, attiecībā uz kodolu sintēzes enerģiju. Max Planck institūts eh, iztērēt vienu miljārdu eiro eh, ir spējuši ražot plazmu ar citu metodiku. Vai pastāv kādas sadarbības iespējas, vai ir vismaz izskatīt šādu iespēju? Un ir arī citi projekti, piemēram, ASV, eh, kur Free Alpha Energy vai General Fusion eh, kodola sintēze tiek izmantota, eh, tiek veikti ieguldījumi pamatpētniecībā. Vai šāda ideja, privātais finansējums, arī ir plānot kā iespēja nākotnē? Uh, Paldies! Krastēts kundze. Mm. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribu izteikties, lai pirmkārt pateiktos komisāram Arijas Kaņetem par šo te aktīvo iesaisti šajā lielajā projektā, kas ir svarīgs ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī visai pasaulē, jo tas ir startautisks projekts. Un viņa aktīvā iesaiste, kas ir nepārtraukta, visu laiku dod atbalstu šim projektam, un tas nav arī tik vienkārši zinot, uh, ka bija šie izmaksu pieaugumi dažādi, un mēs arī zinām, ka ir grūti uzturēt šādus ilgtermiņa projektus. Uh, un tos pārvaldīt, un tā jau taču ir, ka var būt neparedzēts izmaksas, eh, un tās nevar tiešām paredzēt tā precīzi. Paldies par to. Es gribētu atgādināt, ka tas ir startautisks eh, un ļoti būtisks projekts Eiropas Savienībai, jo tā ir lielākā finansētāja, ja nekļūdos, tie ir 45,5%. Un um, ir arī tā, ka tas ir Eiropas Savienības teritorijā šis reaktors, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, Un papildus eh, šim eh, kodolsintēzes projektam eh, tas arī piesaista jaunas tehnoloģijas, jaunas zināšanas un rada inovācijas, kas veicinās arī citu rūpniecības sektoru attīstību. Tātad mums ir dažādi partneri visā pasaulē, ASV, Dienvidkoreja, Japāna, Ķīna, Indija. Un es gribētu uzzināt, kā kāda ir jūsu sajūta, kāda ir mūsu starptautisko partneru pozīcija, vai viņi ir tikpat uh, pozitīvi noskaņot un aktīvi iesaistās šajā projektā, komisāra kungs, lai īstenot šādu lielu projektu, un vai viņi tikpat ļoti pieņem šo projektu kā mēs? Paldies! Pīpērkungs. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri ir elastīgi, deputāti arī. Tā kā mums priekšā ir kas svarīgs divas nedēļas, eh, Fernāns, es vēlos izmantot šo iespēju, lai uzdot jums svarīgi jautājumu. Komisāra kungs, tuvākajās dienās jūs eh, nāksiet klajā ar pārskatīšanu energoefektivitātes direktīvai. Uh, Mums parlamentā ir sagatavots īstenošanas ziņojums, tas notika pirms aptuveni diviem, trim mēnešiem, un kā datu, kā pamatdati mēs balstījāmies uz komisijas aplēsēm, ka līdz 2020. gadam mēs eh, īsti nespēsim izpildīt eh, samazinājumu eh, mērķus respektīvi energoefektivitātes, taupības, mērķi 2014. gadam tika sasniegt. Tas bija gads, kad energoefektīvās direktīva bija jāstājas eh, spēkā. Tā ir pilnīgi vaiprātīga situācija tagad. Mūsu ziņojums eh, sastādīts balstoties uz nepareiziem datiem. Un jautājums tad man ir tāds. Kādas secinājumus jūs izdarīsiet tuvākajās dienās? Vai jūs atliksiet eh, energoefektivitātes direktīvas pārskatīšanu, lai mums visiem būtu laiks vēl pārdomāt šīs lietas, jeb jūs eh, rīkosieties kā plānots iepriekš? Paldies! Korīgi! Paldies! Benito Zilāgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Kad stāstījāt par ITER projektu, radās iespējas, ka runājat par tādu burvju zīzli, kas brīnumainā kārtā atrisinās visas energo problēmas un bezdarba jautājums. Un tas ir līdzīgi tam, kā sākotnēji tika prezentēta kodolenerģija. Sākotnēji ir tāds mīts, ka būs pieejams neizsmeļams, uh, neizsmeļams enerģijas avots, bet uh, Nu, ir skaidrs, ka ir jāatlasina dažādi tehnoloģiskie un tehnoloģiskās problēmas, kas saistās ar projektu. Mēs virzamies pretim tādam energomodelim, kas būs decentralizētāks gan geogrāfiski, gan ekonomiski. Iespējams, tas būs arī uh, efektīvāks. Uh, ņemot to visu vērā, uh, mūsuprāt, tīrā enerģija šajā jautājumā ir relatīva. Uh, Protams, ITER uh, uh, šī stacija uh, pirms dekomisnēta, tai būs nepieciešami vairāki gadi. Tas būs ārkārtīgi dārgi, ņemot vērā arī šo radioaktīvā materiāla apjomu, kas būs jādekomisionizē un tad jāuzglabā īpašās vietās. Un te man ir radies kāds jautājums, komisāra kungs, vai jūs zināt, vai jums ir kāds priekšstats par to, kādas būs uh, uh, izmaksas vienam uh, par vienu kilovatu, ņemot vērā arī radioaktīvo atkritumu apstrādes izmaksas pēc tam. Paldies! Paldies, paldies, kolēģi! Saprotu, ka visi, kas vēlējās izteikties, to ir darījuši. Un Tagad došu vārdu komisāra kungam. Kāda ir jūsu kvalitāte? Pirmkārt, gribu pateikties visiem deputātiem par izrādīto interesi par projektu. Es mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet pirmkārt var norādīt uh, Rubika kungam un arī citiem runātājiem to, ka līdz šim arī Grositets kundze to norādīja ka līdz šim visu ITER pušu apņemšanās pilnīgi skaidri tika atkārtot ārējā ITER padomē, kas notika 2016. gada aprīlī. Un, un, ir pilnīgi apņemšanās pieņemt ikgadējo budžetu, kas nepieciešams ITER īsteņošanai. Visas puses ir ieinteresētas piedalīties projektā, jo jau šodien tika arī norādīts, ka nav neviena valsts, kuras pašlaik būtu spējīga uh, uzņemties un īstenot šāda veida projektu. Pilnīgi skaidrs, ka atcerēsieties no portfolio, ka pastāv uh, šīs iespējas komisijas iekšsienē. Un Tagad pirmā lieta, ko mēs vēlamies panākt, ir izveidot, ir panākt projektu, projektu pārvaldībā, visā procesā kopumā. Tagad mums ir pieejami ļoti kvalitatīvs pārvaldība kodolsintēzes projektu jomā. Tas, šī pārvaldība ir ieviesta jauno rīcības plānu ietvaros, Un svarīgākais tas, ka ir paredzēta sadarbības starp ITER un uh, vietējām aģentūrām. Tas ir ļoti svarīgi. Ja, tas uzlabo mūsu darba metodas. Otrakārt, saistībā ar ITER uh, grafiku. To sagatavoja kopīgi gan ITER, gan uh, vietējās aģentūras. Pirmo reizi tas notika, kā šeit tas tās loģisks risinājums, bet pirmo reizi abas puses sadarbojās, lai uh, noteiktu šo grafiku. Un tika izmantot arī neatkarīgi novērtējumi. Un tātad ir noteikti zināmi atskaites punkti, kas jāsasniedz. 2015. gada novembrī ITER padome apstiprināja šos atskaites punktus, un, kā jau es teicu, tad vairāk kā 50% ir sasniegti. Mēs sagatavosim visu nepieciešamo atbilstošo informāciju par īstenotajiem projektiem. Mēs sagatavosim šo informāciju, lai būtu pilnīgi skaidrs, uh, kas ir šie projekti, kā, pie kuriem vēl jāstrādā. Bija arī specifisks jautājums par to, kāds būs izmaksas ar jauno grafiku un cik daudz izmaksās enerģija beigās. Izmaksas ir ļoti skaidrs. Tātad 20 līdz 25 pirmai plazmai un 25 līdz 30 uh, jaunajam projektam. Mums arī ir jāaplēš šie kontribūcijas, un tad no visām ITER pusēm 2016. līdz 2025. gadam šajā laika posmā aplēses ir tas, ka tas būtu aptuveni 5,5 miljārdi uh, eiro. Grostets kundze pareizi norādīja, ka uh, Eiropas Savienībai būs jāsat 45% no tā. Uh, Eiropas uh, Savienības ieguldījuma apmērs ir noteikts saskaņā arī ar līgumu. Un tad, ņemot vērā arī jauno grafiku, bija arī jāpārrēķina ieguldījuma apjoms un Fusion for Energy. Uh, tas nozīmē, ka mēs uh, iekļausimies daudzgadu finanšu ietver noteiktajos limitos. Un papildu finansējums līdz 2025. gadam, kad tiks, izvē, kad tiks veikts aplēses un būs pieejami dati, tad šo informāciju sniegsim Eiropas parlamentam. Un tāpat arī lai varētu apstiprināt projektu pamatu. Drīz mums visi šie dati būs pieejami un sniegsim tos arī jums tālāk. Saprotu, ka tas būs pēc novembra. Vēl pēc šī gada novembra varēsim sniegt jums visu šo informāciju. Ursetas kundze. Nor uzdevi jautājumu. Un saskaņā ar jauno kalendāru Es domāju, ka šis jaunais mērķis būs 2040. gads. Jūs jautājat, kā tas sadarās kopā ar atjaunīgo resursu projektiem Spānijā un Eiropas Savienībā. Var noteikt, ka Eiropas Savienībā mūsu plāns ir eh, tad, tad sasniegt 20% atjaunīgo resursu mērķi. Un, uh, problēma ir tāda, ka Spānija un cita pārējās 27 dalību valstis uh, tātad mēģina sasniegt šos mērķus. Un um, jaunākā informācija tiks iesniegta pavasarī, un tad arī redzēsim, kāda ir situācija. Nevajadzētu atjaunīgos resursus uzskatīt tikai, ka tā ir saules enerģija vai vēja e, enerģija. Ir jāieskaita arī biomasa. Ja tiek ieskaitīt kopējā proporcija arī biomasa, tad daudzās valstīs var konstatēt būtiskus uzlabojumus. Līdz eh, šim mēs nevarējām ierēķināt biomasu, jo netika izpildīti ilgspējības kritēriji. Un tagad varam to aprēķināt. Pavasarī redzēsim, kāda ir situācija dažādās dalību valstīs un varēsim arī pieņemt atbilstošus pasākumus, lai visas dalību valsts varētu izpildīt noteiktos kritērijus. Iecauc arī uz, e, tātad runāsim par energoefektivitāti un jaunām pakotnēm. Jāatzīst uzreiz, ka viena no vissarežģītākajām jomām ir bijusi energoefektivitāte un ēku energoefektivitāte. Šajās jomās dalība valstis saskarās ar ļoti daudz problēmām. Eiropas komisija uzsāk pārkāpumu procedūras pret tām dalību valstīm, kuras nav uh, uh, transponējušas uh, Eiropas Savienības tiesību aktus uh, valsts tiesību, savos tiesību aktos. Bija ļoti komplicēts jautājums par to, kā tiks aprēķinātas izmaksas par dekomisionēšanu. Mēs jau būvējam šo vietu, un pēc tam būs arī vairāki uh, citi projekti. Pašlaik tad ir viena vieta, bet ņem, kad attīstīsies arī projekta komerciālā dzīvotspēja, es domāju, ka mēs attīstīsim arī tālākus projektus un viss tiks decentralizēts. Runa ir par uh, kodolu jomu un um, ir, protams, uh, liels pieredzes nav, līdz šim ir bijuši trīs projekti, par, par kuriem, kur finansēs Eiropas Savienības budžets. Tātad mēs varam veikt zināmu salīdzināšanu, bet ir skaidrs, ka šim projektam būs um, sekas, ilgtermiņa sekas. Mums ir jāņem vērā uh, visi arī nākotnes, pas, nākotnē iespējamie riski, to visu mēs ņemsim vērā, veicot aprēķinus. Izskanēja arī citi jautājumi par ka daudz dalība valstis Uh, finansētu ITER. Jāsaka, ka šis ir ļoti unikāls projekts. Ja neiesaistītos valdības un valstu un valstis kopumā, tad privātais sektors to nespētu īstenot. Lai būtu gan finansiāls uh, atbalsts, gan arī cita veida atbalsts, ir, tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Process ir ļoti komplicēts atjaunīgo resursu jomā mēs redzam dažāda veida atbalstu. Un tagad redzam, ka jomas ir kļuvušas konkurētspējīgas bez uh, valsts atbalsta, bet ir skaidrs, ka mūsu projektā būs nepieciešams publiskais atbalsts. Mums ir daudz gadu finanšu perspektīva. Uh, Un ir skaidrs, ka līdz 2020. gadam mēs funkcionēsim šī daudzgad finanšu plāna ietvaros, bet pēc tam mums būs jādomā, kā rīkoties tālāk. Bija jautājums par citām jaunām tehnoloģijām. Mēs strādājam paralēli, mums arī cits programmas, piemēram, apvārsnes 2020 Junkera plānā ir paredzēts zināms loks iespējām, dažādām jaunām tehnoloģijām, tīrām, tīrai enerģijai, un ka tiek paredzēts finansējums. Tad šis loks, šī iespēja ir 40% no attīstības finansējuma, kas tiek piešķirta klimata rīcībai, tīrai enerģijai Noteikti nu, tiks, pa, ir paredzētas iespējas. Šī komisija ir ļoti apņēmusies sekot no šī projekta īstenošanā. Mēs ļoti aktīvi iesaistījāmies jaunā menedžera izvēlē. Mēs ļoti aktīvi sekojam rīcības plānu īstenošanai. Jūs uh, redzat, kā viss notiek. Uh, tagad jūsu uzdevums ir turpināt sekot notikuma attīstībai, novērot kādi uh, situācija uz vietas, un tad jums ir jāgriežās atgriezisko saisti pie mums. Bet projekts ir absolūti unikāls. Un tagad mēs sadarbojamies dažādās jomās ar dažādām valstīm, bet šis projekts ir absolūti unikāls. Tas varētu būt milzīgs panākums. Ja spēsim saražot tīru enerģiju par saprātīgu um, izmaksām, tad mēs būsim krietni vien labākā situācija. Tajā pašā laikā mēs neaizmirstam atjaunīgos resursus, neaizmirstam energoefektivitāti un savus klimata mērķus. Viss notiek paralēli. Un tas, ka komisija ir paudus lielu apņemšanos aktīvi iesaistīties šajā projektā, tas nenozīmē, ka esam atteikšies no citām jomām. Gluži vienkārši mēs mēģinām paplašināt savu enerģijas miksu, lai sniegtu labākas iespējas. Labās ziņas ir tādas, ka šī gada laikā sagatavosim jaunu likumdošanas priekšlikumu. Līdz gada beigām būs atjaunīgo resursu direktīva, energoefektivitātes priekšlikums varētu tikt sagatavots vēl pirms tam, un arī CO2 emisijas no mašīnām. Uh, tas tika paredzēts uh, nākamā gada sākumā. Visticamāk, ka līdz nākamā gada martam mēs varēsim vērsties pie Eiropas parlamenta ar visiem nepieciešamiem likumdošanas priekšlikumiem, kas palīdzēs sasniegt enerģijas mērķus. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Protams, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Svarīgākie ir par datumu Kad tas tiks pabeigts, uz to ir ļoti grūti atbildēt, protams. Tas ir zinātnisks projekts. Nauda ļoti svarīga. ITRE komitejā mēs esam pārliecināti par šo projektu. Lielākā daļa no mums noteikti ir pārliecināta. Varbūt e, citās e, pa Eiropas parlamenta komitejās tā tas nav. Ir ja tīpaši budžeta komitejā, Kokobu un citās komitejās bet ITRE komitejā es domāju, ka jūs gūsiet lielu atbalstu. It īpaši ņemot vērā to, ka 24. oktobrī, pirmdienā, tā tika izsūtīta eh, vismaz informācija, būs īpašs apmeklējums uz ITER. Pašiem pārliecināties. Ja būs pārāk daudz cilvēku pieteikušies, varam organizēt otru uh, vizīti nedaudz vēlāk. 24. oktobrs, tā ir pirmdiena, Strasbūras sesijas nedēļa, tāpēc jums jābūt uz vietas jau 23. oktobrī, svētdienā. Varam tikties vakarā un apspriest kāds jautājums. Tas būs ļoti interesanti doties šai vizītē un varam atbildēt arī uz mūsu kolēģu no Eiropas parlamenta jautājumiem. Jo dažkārt viņi eh, protestē, nevēlas finansēt eh, šo projektu. ITRA komitejai šis ļoti svarīgs projekts, tādēļ vēlos eh, mudināt jūs doties šajā vizītē no Latvijas Francijā 24. oktobrī uz vietas un, un vakarā jau mēs esam Strasbūrā. Varam pat parakstīties par klātbūtni. Viss ir sagatavots jums, lai ap, apmeklētu ITER un ierastos Strasbūrā. Tiešā lidojumā. Komisār kungs, liels paldies! Vēlos mudināt jūs visus painteresēties vairāk par šo jautājumu. Kolēģi, 12. 13. oktobris ir mūsu nākamā sanāksmes datuma, rīta daļa un pēcpusdienā. Četras minisesijas, divas dienas. Gan rīts, gan pēcpusdiena. Balsošana, koordinātoru sanāksme, daudz diskusiju. Tiekamies pēc pāris nedēļām. Paldies un paldies komisāram! Arī.